Gudētie kolēģi! Es atklāju, ka atsākam Eiropas parlamenta plenāru sesiju, kas tika pārtraukta 13. februārī. Es aicinu parlamentāriešus Tagad, ņemot vērā, ka um, plenārsēdes zāle nebūs noteikti pilna, tad nu, vismaz uh, varat apsēsties arī varbūt tālāk viens no otra brīvajās vietās uh, visiem zināmu veselības apsvērumu dēļ. 13. Uh, februāra plenārsesijas protokols un tiesību akti apstiprināti. Tas viss ir izplatīts, un vai ir kādi komentāri? Ja iebildumu nav, tādējādi iepriekšējās plenāras sesijas protokols tiek apstiprināts. Daži paziņojumi. Pēc tam, kad Mats Kārtīs ticis ievēlēts īrijas parlamentā, Eiropas parlaments pieņem zināšanai viņa vietas vakants sākot ar 2020. gada 8. februāri atbilstīgi mūsu regulai. Īrijas atbilst, atbildīgās iestādes arī ir informējušas mani par to, ka Kris Makmanus ir ievēlēts uh, Eiropas parlamentā. Viņš uh, sāks uh, darbu uh, Katīkunga vietā sākot ar 6. mārtu. Es sveicu jūs Eiropas parlamentā. Jūs varat pilntiesīgi piedalīties Eiropas parlamenta institūcijās un komitejās atbilstīgi regulai. Es un dēriņu, kā arī zaļo grupas, mani ir informējuši par dažiem uh, lēmumiem, kas attiecas uz uh, nominācijām komitejās un delegācijās. Šie lēmumi tiks iekļauti uh, šīs dienas plenāra sesijas protokolā un tad arī stāsies spēkā ar šīs dienas datumu. Priekšsēdētāju komite, komiteja priekšsēdētāju konferencē tika paziņots, ka nav saņemts neviens iebildums. Agri komiteja pievērsušies rekomendācijai, uh, iebilst deleģētajam aktam atbilstīgi uh, sēstajam noteikumam, 111. punktam mūsu reglamentā. Tad uh, rekomendācija ir pieejama plenārsēdes mājaslapā, ir 24 stundu laikā neviens atbilstīgais politisko grupu skaits un deputātu skaits neizsaka iebildes pret šo rekomendāciju, tad tā tiks uzskatīta par apstiprinātu. Pretējā gadījumā um, par to notiks balsošana. Un tagad skatīsim darba kārtību. Godātie kolēģi, godās kolēģis! Kā jau es eh, jūs informēju, eh, ceturtdien tāda šīs nedēļas plenāra sesija. Um, izņēmuma kārtā notiek šeit, Briselē, nepārvaramas varas dēļ. Es šo lēmumu pieņēmu pēc tam, kad saņēmu Eiropas parlamenta medicīnas dienesta ziņojumu. Pēc akurātas analīzes tika izvērtēta Covid-19 epidēmijas koronavīrus, koronavīrus izplatība un tika noteikts, ka Eiropas parlamenta plenāras sesija Strasbūrā uh, rada lielu, krietni lielāku risku apdraudē mūsu veselībai un arī vietējos iedzīvotājs tas apdrauda. Tādējādi uzskatīju, ka vairs nebija nodrošināti nepieciešamie apstākļi, lai garantētu visu dalībnieku drošību un veselības aizsardzību plenāra sesijā. Lēmums noturēt plenāru sesiju šeit Briselē ir pieņemts ar uh, Mm, atbildību, lai mēs turpinātu Eiropas parlamenta darbu, lai mēs nepārtrauktu mūsu likumdošanas darbu. Es gribu pateikties Francijas atbildīgajām iestādēm, pateicos visiem, kas tika iesaistīti šajā procesā. Paldies visiem par jūsu sadarbību, paldies arī Eiropas parlamenta administrācijai, kas jau vairākas nedēļas cieši seko notikuma attīstībai. Pašlaik ir tik tiešām sarežģīta situācija mūsu institūcijai tad nu visus aicinu Visus parlamentāriešus aicinu, visus politiskās grupas aicinu aizsargāt parlamenta aktivitātes, lai mēs varētu turpināt mūsu demokrātisko darbu. Mūsu valdības, Eiropas Savienība kopumā prasa upurus no mūsu līdzpilsoņiem. Arī mums ir šai ziņā jārāda piemērs. Mums ir jādara viss, līdz, cik vien tas ir iespējams, lai nodrošinātu likumdošanas darba turpinātību, kā arī, lai mēs varētu pieņemt nepieciešamos lēmumus un mazinātu COVID-19 izplatību, lai turpinātu darbu, atbalstītu ekonomiku, kas smagi cieš pašlaik no šī vīrusa ietekmes, lai mēs varētu arī turpināt savu darbu pie zaļā kursa, pie migrācijas, un lai mēs turpinātu arī darbu pie daudzgadu finanšu schēmas. Tāpēc Mums visiem ir jāturpina darbs un jāpaliek savās vietās. Tad, nu, protams, mēs arī jau izsakām solidaritāti kolēģiem, kas ir sarkanajās zonās un nevar pārvietoties. Es aicinu šos kolēģus tad arī ievērot iestāžu rekomendācijas un arī šajā pat laikā apsvērt ar iespēju šajā brīdī palikt Briselē arī un minimāli pārvietoties. Mēs zinām, ka šī pārvietošanās. Un to mēs arī redzējām pēc veiktajām analīzēm, novērojumiem, tas raisa bažas. Mums ir jāgodina mūsu parlamentārais mandāts, mums ir jāgodina visi tie, kuri Eiropā un arī pasaulē veic savus pienākumus veic savus ikdienas pienākumus, lai varētu samazināt šī vīrusa izplatību. Esmu pārliecināts, ka ar atbildību, kā arī ar lepnumu mēs būsim šī izaicinājuma augstumos. Šī iemesla dēļ Šodien esmu sasaucis ārkārtas sanāksmi, tiksies priekšsēžu konferencē. Es pateicos visiem par jūsu sadarbības garu. Paldies! par to, ka aktīvi strādājat. Esam lēmuši mainīt galīgo plenāru sesijas darba kārtības projektu sekojošā veidā. Marta sesijā būs tik de, rītdien tādējādi uz. Um, Kā viena darba diena no 9 līdz 12 padomus un komisijas paziņojums par koronavīrusu izplatību Protams, mēs vēlamies, kā arī Eiropas parlaments šeit būtu klātesoši un lai mēs vadītu šo cīņu. Pēcpusdienā no 15. līdz 18. uzklausīsim padomes un komisijas paziņojumus par Eiropadomas ārkārtas sanāksmi, kas notika 20. februārī par daudzgad finanšu schēmu kad mēs zinām, kā Eiropas parlaments aktīvi uh, spēlē savu lomu šai procesā. Pēc tam Padomas komisijas paziņojums par migrācijas situāciju uz Grieķijas-Turcijas robežām un uz mūsu kopīgo atbildi, ko vēl sniegt Eiropas Savienība. Lūk, šīs izmaiņas ir apstiprinātas priekšsēdētāja konferencē Kā jūs visi saprotat, mēs vēlamies, lai parlaments uh, paliktu atvērts, lai tas turpinātu darbu, bet, protams, kā mums ir nepieciešams uh, uh, pieņemt visus nepieciešamos preventīvos pasākumus un samazināt maksimāli mūsu aktivitāti. Tāpēc tagad mēs atceļa, apstādinām darbu un atsākam darbu rīt deviņos no rīta. Paldies!